ir liels prieks, ka jūs visi esat tik pacelāti un priecīgi. Tagad sāksim balsot. L'onorevole Geringer. Ziņojums, ko ir sastādījusi Geringa de Odenbergas kundze, par eh, tātad saskaņā ar darba kārtību mums ir jābalso vienkāršotajā procedūrā par Geringer de Odenbergas kundzes ziņojumu Būs personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi apsveicu referenti. Tagad Bineva ziņojums. Arī šeit ir vienkāršotā procedūra Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentu. Tagad ir jābalso vienkāršotajā procedūrā par Vinkleru ziņojumu. Atkal ir personāla balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Un ziņojums ar lielu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi apsveicu. Tagad Hūpners kundze ziņojums. Arī šeit ir vienkāršotā procedūra, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Atkal ar lielu vairākumu pieņemts. Apsveic Hovners kundzi. Vai kāds vēlas izteikties? Man balsošanas um, iekārt nestrādā. Oh. Tolīt mēs nosūtīsim jums tehnisko darbinieku. Un uh, problēma tiks atrisināta. Tagad Sūrijāna ziņojums vienkāršotā procedūra un balsosim personāla balsojumā. Šeit mums ir vajadzīgs kvalificētais vairākums, gribu uz to norādīt. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Šeit arī ir plašs vairākums, kas balsojuši par paldies un apsveic Surjanu kungu. Tagad Rāpkai kungu ziņojums. Tas ir ziņojums par Uspasikungu. Priekšsādātāja kungs, man, uh, pret mani tiek vērsti politiski uzbrukumi. Uh, mani, es esmu sniedzis pierādījums un oficiāli mani ir atzinuši par policijas uzgrubumu, uzbrukumu upuri. Policija nav uzsākusi izmeklēšanu, bet drošības pā, uh, nodaļa ir uzsākus uzmeklē, izmeklēšanu. Viņi centās man nolaupīt um, naktī un um, man aizkavēja tikties ar vēlēšaniem, man aizkavēja doties uz Taizēm, Indonēziju un ziņojuma autors vienkārši uh, mēģina jūs uh, piedalīties, aicināt piedalīties šajā spēlē, kur tika uzsākta uh, Vai jūs, lūdzu, varētu noslēgt savu runu? Es jums devu vārdu, šī ir izņēmuma procedūra, jūs jau komitejā tevāt, uh, teicāt savu runu, jūs to nevarat šeit atkārtot. Šī nav runa, ko es teicu komitejā. Tieši pretēji man neļāva komitejā uh, uzstāties un komentēt šo lēmumu. Šis lēmums tika pieņemts uh, tādā pašā veidā kā Staļina laikā. Paldies, tagad pāriesim pie balsojumiem, turpina priekšsādātājs. Šis nav personāla balsojums. Lūdzu, celiet rokas. Kurš pār par eh, apkaiziņojumu? Kurš pret? Atturas? Pieņemts. Jekolīno ziņojums. Tas ir nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu. Vērtiesisko palīdzību. Jekolīno kungs referents. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es izteikšos ļoti īsi. To jums var uzreiz apliecināt. Tas ir pirmais nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu, un tāpēc tas ir tādis, tādu, tādu simbolisku nozīmu, un tas ir ļoti nozīmīgs nolīgums uh, svarīgā jomā. Un es domāju, ka arī šis brīdis ir ļoti būtisks, uh, cīnoties pret organizēto noziedzību tika izteiktas dažādas prasības, un mums bija jāmēģina to visu apkopot, un es domāju, ka rezultāts atbilst mūsu cerībām. Un tāpēc šo nolīgumu ir jāapstiprina. Tas ir konkrēts solis uh, saskaņā ar abu pušu vēlmēm, lai modernizētu tiesu sistēmu, un to mēs veidojam ar divpusēju nolīgumu. Paldies, Jekolīno kungs! Tagad balsosim par šo ziņojumu. Lūdzu, lietros, kurš par, pret, atturas. Ziņojums ir pieņemts. Apsveicu referentu. Tagad Lehner ziņojums. Uzņēmējdarbības reģistru sadarbība. Balsosim, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tagad Šroter ziņojums par eh, nodarbinātības potenciālu viedošanu jaunas ilgspējīgas ekonomikas apstākļos. Referentē vārds lūdzu. Brevemente. Pavisam īsi. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es, eh, do, dārgie kolēģi, gribētu vērst uzmanību uz to, cik vēsturisks brīdis ir šis balsojums, kas mūs sagaida. Mēs, parlaments, šajā jautājumā uzņēmāmies iniciatīvu uh, lai būtu šīs te zaļās darba vietas. Mēs a, bruģējam ceļu šādām iespējām, mēs tā dodam iespējas ilgspējīgām, labām darba vietām, un tādējādi mēs a, sekojam Blue Green Aliens, ASV Eh, piemēram, jo ekoloģiskās pārmaiņas var arī radīt jaunas darba vietas, eh, saglabāt esošās darba vietas. Dargie kolēģi, sešas komitejas šajā parlamentā strādāja pie šī ziņojuma. Sirsnīgi pateicos visiem referentiem un eh, pateicos visiem ēnu referentiem, kas šeit aktīvi līdzdarbojās. Un man ir liels prieks, ka Beļģijas prezidentūra jau laicīgi signalizēja, ka viņi uh, Uh, pieņem šo uh, parlamentu iniciatīvu un uh, lai decembra, secin, decembra samitā varētu pieņemt secinājumus. Tā bija Eiropas parlamenta iniciatīva, e, tā ir iniciatīva nākotnē. Paldies par uzmanību. Liels paldies! Paldies, uh, referents kundze. Tagad balsosim par šo ziņojumu, kurš par, pret, atturas pieņemts. Sirsnīgi apsveicu referents kundzi. Tagad um, Traskovska kunga ziņojums attiecībā uz Eiropas ekonomisko zonu un Šveici, iekšējais tirgus referentam vārds, un tomēr gribētu jūs lūgt izteikties ļoti īsi. Whoops, doesn't work? Okay. Just wanted to thank. Es tikai gribēju pateikties iekšētirgus komitejas priekšsādātājiem Malcolmam Hārboram, ka viņš uzņēmās vadību šajā jautājumā. Paldies arī visiem ēnu referentiem, ar kuriem mēs ļoti labi sadarbojāmies. Lielas paldies! Grācija, honorevole, pas. Paldies! Tagad eh, balsosim, kurš par, pret, atturas, ar lielu vairākumu pieņēmts, apsveicu referentu. Tagad nākamais ziņojums. Dzelpapīdīgaina kungs, es un Korejas privās ierzniecības nolīguma divpusējās drošības klauzula. Mums ir jāizskat šis eh, ziņo regulas priekšlikums, balsosim blokā par grozījumiem, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad eh, esam pieņēmuši visus grozījumus blokā un uh, Tagad uh, balsosim par uh, grozīto priekšlikumu, kurš pār pret atturas pieņemts. Atbilstoši reglamentam. Tagad došu vārdu referentam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Dienvidu Koreju būs ļoti nozīmīgs eh, Eiropas Savienības un Korejas ražotājiem, bet tā, lai mēs varētu um, novērst negatīvas sekas uz Eiropas ekonomiku, mums ir vajadzīga efektīva aizsardzības klauzula. Un um, mēs nolēmām, ka parlamentam um, būtu laiks izteikties par grozījumiem, kas ar 27 balsīm pār ar, un ar vienu balsi atturoties tika pieņemti eh, Startautiskās tiesniecības komitejā jūnijā. Uh, Šie grozījumi ir ļoti nozīmīgi, lai šī drošības, ja aizsardzības klauzula tiešām varētu darboties. Jūs zināt, ka mēs balsosim tikai par eh, grozījumiem un eh, atliksim galīgo balsojumu uz septembra otro plenārsesiju. Bet mēs vienbalsīgi nolēmām uh, nevienoties uh, pirmajā lasījumā, bet um, ja mēs vēlamies tomēr vienoties pirmajā lasījumā, tad visām politiskajām grupām ir jāsūt skaidri signāli. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments tiešām atbalsta uh, spēcīgi visu šo no nu, grozījumu pakotni. Jā, paldies, jūs priekšlikums bija ļoti skaidrs. Tagad vārds Eiropas komisijai. Prego. Jā, lūdzu. kā jau Liegu kungu teica, mēs atbalstām auglīgo sadarbību ar parlamentu. Pie šī dokumenta šīs dienas balsojums ir tikai par grozījumiem, un es par visu likumdošanas priekšlikumu. Un mēs ceram, ka mēs panāksim vienošanos pirmajā lasīmā, un pirmais trialogs notika jau augustā, un nākamais ir paredzēts ap 22. septembri. Uz doto brīdi komisija publiski nevērs paust savu nostāju, lai trialogā varētu rīkoties pilnībā. Komisija paudīs savu nostāju tad, kad balsosim par pirmo lasījumu. Paldies! Paldies! Tagad balsosim par referentu priekšlikumu, kas par, pret, atturās. Priekšlikums tiek pieņemts. Paldies! Tālāk Bove ziņojums taisnīgi ienākumu lauksaimniekiem. Skatīsim vispirms rezolūcijas projektu pirmais grozījums. Balsojiet, ceļot rokas, kas par pret atturās. Pirmais grozījums ir norādīts. Tālāk par sasto Inko punktu, kas par pret atturās sestais punkts, līdz ar to tiek pieņemts. Tālāk astotais punkts sadalīts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturās noraidīta. Desmitais punkts arī divās daļās par pirmo daļu, kas par pret pret, atturās pieņemta par otro daļu, kas par, pret, atturās pieņemta. 13. punkts. Nē, pārbaudīsim par otrā punktu otro daļu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, šoreiz man bija taisnība, saka priekšsēdētājs, otrā daļa ir pieņemta. Tālāk 13. punkts, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Šis 13. punkts tiek noraidīts. Kostingers kungs piedāvā mutisku grozījumu 21. punktā. Kostinger kungs, kundze lūdzu. Paldies, priekšstādāja kungs. 21. lūdzu papildināt lauksaimniecības produkts un teksts būtu sakojuši angliski turpina. Nepieciešams ierobežos pasēmu cēmu agrikultu lauksaimnieciskās produktus kopienas līmenī. Paldies! Vai ir kādi iebildumi mutiskajam grozījumam? Neredzu nevienu, kas vēlētos iebilst, tādēļ balsosim tālāk. 21. punkts - personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsoši, beidzam balsot? 21. punkts tiek pieņemts, 24. punkts tālāk sadalīts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta, otra daļa, kas par pret atturās pieņemta. 25. punkts atsevišķi balsojums, kas par pret atturās pieņemta. 28. punkts atsevišķi balsojums, kas par pret pret atturās pieņemts. 23. punkts. Pirmā daļa, kas par, kas pret pieņemta. Otrā daļa, kas par, pret atturās pieņemta. Tālāk 34. punkts, kas par, pret atturās pieņemta. 38. punkts divās daļās par pirmo daļu, kas par, pret atturās pieņemta atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. 37. punkts 3 daļās par pirmo daļu, kas par neatvainojiet personālais balsojums par šo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa tiek pieņemta. Otra daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī otrā daļa tiek pieņemta. Par trešo daļu sākam balsot. Beidzam balsot. Arī trešā daļa tiek pieņemta. 38 punkts divas daļas par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta, pa otro daļu, kas par pret atturās pieņemta. 39. par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta, par otro daļu, kas par pret atturās pieņemta. 41. punkts, kas par pret, atturās, noraidīt. 42. punkts par pirmo daļu. Nē, pārbaudīsim 41. punktu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tad tomēr pieņemts. 42. punkts par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Otra daļa, kas par pret atturās pieņemta. 46. punkts par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Par otro daļu, kas par pret atturās pieņemta. 47. par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Otrā daļa 47. punktā, kas par pret atturās pieņemta. 52. punkts, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. 54. divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta otrā daļa, kas par pret atturās noraidīta. 60. punkts, kas par pret atturās pieņemta. 61. punkts, kas par pret atturās pieņemts. 62. par pret atturās pieņemts. 64. par pret atturās noraidīts. Tā, pārbaudīsim par 64. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. L apsvērums atsevišķi balsojums sākam balsot, kas par pret atturās pieņemts. M apsvērums, kas par A, pret atturās pieņemts. Balsosim par visu rezolūciju, kas par pret atturās pieņemta. Relazione dell'onorevole Portas sul finanziamento e il funzionamento del fondo. Tālāk Portas ziņojums par glo Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda finansēšanu un darbību. 16. punkts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemt, otrā daļa, kas par pret atturās pieņemt, starp ar trešo daļu, kas par pret pret atturās pieņemta. Par visu rezolūcijas projektu, kas par pret atturās pieņemts. Apsveicam Portas kungu. Svifka ziņojums. Tev ir pārskatīt likuma attiecībā uz jurisdikciju un spriedumu atzīšanu par pirmo grozījumu rezolūcijā, kas par pret atturās noraidīts. Tālāk balsosim par visu komitejas rezolūciju, kas par pret atturās pieņemts. Apsveicam Svifka kungu. Tālāk par Vanovas kundas ziņojums. Otrs punkts. Kas par pret atturās pieņemts? Astotais punkts. Kas par pret atturās? Labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk devītais punkts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemt par otro daļu, kas par pret atturās noraidīta. 11. punkts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta par otru daļu, kas par pret atturās pieņemta. Nē, pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 18. punkts par pirmo daļu. Kas par? Pret. Atturās pieņemta. Par otro daļu. Kas par? Pret Labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par 21. punktu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 23. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 12. par pret atturās pieņemts. H apsvērums, kas par pret atturās pieņemts. I apsvērums par pret atturās pieņemts. L apsvērums par pret atturās pieņemts. O apsvērums divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemts, par otro daļu, kas par pret atturās pieņemta. S apsvērums par pirmo daļu, kas par, par otro daļu. Ne, atvainojiet, par otro daļu es apsvērumā, kas par, pret, atturās pieņemta. Par rezolūcijas projektu kopumā, kas par, pret, pieņemta, apsveicam par Vanovas kundzi. Tālāk Pietikainen ziņojums par piekto punktu, kas par pret atturās pieņemts. Par desmito punktu pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Par otro daļu, kas par pret atturās pieņemta 28. punkts, pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret atturās pieņemta. 33. punkts, 7. ievilkums, kas par pret atturās pieņemts. 35. punkts par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta, par otro daļu, kas par pret atturās pieņemta. par rezolūcijas projektu kopumā. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu šis ziņojums tiek pieņemts. Apsveicam pietikainas kundzi. Tā kā Lokegārdas ziņojums, pirmais grozījums, kas par pre atturās pieņemts. Nē, man saka, ka nevajag balsot par visu ziņojumu, līdz ar to esam balsojumu pabeiguši. Paldies par sadarbību. Un tālāk pāriesim pie balsu skaidrojumiem. Un tie, kas dodas pusdienās, no labu apetīti.